La seduta è aperta. Sākam plenārsēdi. Monsieur Verhofstadt, s'il vous plaît. Verhofstadt, kungs, lūdzu. La semaine dernière. Pagājušajā nedēļā Mēs saņēmām sēru vēsti par mūsu kolēģi.